pārstrādāt atkritumus. Un vietējām mm, pašvaldībām pilsētās arvien vairāk būs jāsaskaņas ar eh, iedzīvotāju pieaugumu, un tā arī atkritumi pieaugs. Paldies. Tad, tad eh, ir eh, pabeigtas vienas minūtes runas, tālāk ķeramies pie ziņojumiem un pirmkārt jau pie Lāstras kunga ziņojuma par sadarbību ar Latīņu Ameriku un dod vārdu Lāstras kungam. Gracias, señor presidente. Señor komisārio. Paldies, priekšsēdētāji. De la actual negociación de un nuevo. Komisār, runājot par sarunām par jaunu attīstības sadarbības instrumentu 20. gadam, es vēlos sūtīt skaidru ziņojumu padomē un komisijai. Dienvidu Amerika nevar un nedrīkst tikt aizmirsta. Daudzas Dienvidu Amerikas valstis ir jau izpildījušas izaugsmas mērķus. Un tāpēc Un, un vai tāpēc tās tiek uzskatītas par neatbilstošām attīstības eh, palīdzībai? Tātad šis reģions vēl joprojām ir izaugsmes stadijā. Un eh, šajā reģionā ir ļoti daudz eh, nabadzīgu cilvēku. Vairāk nekā 57 eh, miljonu cilvēku dzīvo ar mazāk nekā dažiem eiro diennaktī. Dažās valstīs pat ir bāda problēma. Cilvēki, vairāk nekā 20% cilvēku saņem nepilnvērtīgu uzturu. Un eh, šajā gadījumā Eiropas Savienība var ievērojami iestāties par šo reģionu ekonomiski stipra Dienvidamerika, kas var risināt eh, pati savus attīstības uzdevumus, ir tāda, ar kur Eiropas Savienība eh, varētu sadarboties un eh, palīdzēt šim reģionam tā vajadzībās. Komisijas ziņojums koncentrējas tikai uz ekonomiskiem kritērijiem, bet ir tādi gadījumi kā Ekvadora, Peru un Kolumbija. kuriem joprojām ir nepieciešama mūsu sadarbība. Tāpat arī ir e, situācija Āfrikā. Daudzās Āfrikas valstīs e, apstākļi ir labāki nekā, piemēram, Ekvadorā vai Peru. Es uzskatu, ka šāda attieksme ir diskriminējoša pret Dienvidu Ameriku. Mums ir e, jāveic atbildīga nodalīšana. Mums ir jāņem vērā tādi faktori kā neaizsargātība, kā arī citi kritēriji Un uh, mums ir eh, jāpievēršas nabadzības apkarošanas mērķim, tāpat arī jāraugās, vai sadarbības politika sniedz pievienoto vērtību pašai Eiropas Savienībai. Veidojot sadarbības, kas atbilst dažādām valstīm, reģioniem, ir efektīvas un arī sūta skaidru politisku vēstījumu mūsu Dienvidamerikas partneriem. Mēs vēlamies, lai mūsu sadarbība mainītu uh, savu virzienu, lai mēs mazāk koncentrētos uz politiskiem panākumiem, bet vairāk uz kopīgu atbildību, uz tādu atbildību, ko atbalsta attiecīgā reģiona valstis, un lai mēs arī varētu nodrošināt uh, sociālos pasākums, investīcijas zinātnē un tehnoloģijā, uh, kā arī uh, nestabilitātes mazināšanu. Efektīva sadarbība nozīmētu arī uh, koncentrēt resursus sabiedrības nabadzīgākajiem locekļiem. Un uh, mūsu ziņojumā mēs vēlamies, lai uh, atbalsts uh, tiktu uzturēts tajā pašā līmenī. Un uh, jebkādas izmaiņas finansējumā būtu par labu reģiona neaizsargātākajām valstīm. Mēs esam noslēguši divpusēju sadarbību ar 11 Dienvidamerikas valstīm. Mēs uh, vēlamies, lai ievērojami mainītos sadarbības uh, instruments. Paldies! Paldies, referente! Es gribētu e, vēl pavaicāt par AXE, vai, jū, kādā forma, vai jūs gribat brīvo mikrofonu, tagad tad būsiet pirmais brīvajā mikrofonā. Lūdzu, jums vārds. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu Kotesu Lastro apsveikt eh, par lielisko ziņojumu. Latīņa Amerika ir reģions, kurš visā pasaulē ir piedzīvojis vislielāko izaugsmi, un Eiropas Savienība tam ir palīdzējusi. E, tagad nav īstais laiks, lai atrautu visu palīdzību. Tas ir jādara soli pa solim, lai tiesiskā e, valsts varētu konsolidēties un e, bezdarbs samazinātos. Ir jāveltī līdzekļi Latīņa Latīņamerikas attīstības palīdzībai. Tur gan ir reģionālā izaugsme 4%, vairāk nekā 4%, bet tomēr ir pasaulē nabadzīgākie reģioni un arī ļoti liela ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība. Mums eh, ir kopīgas vērtības un intereses, mums ir jāsadarbojas, lai uh, pārvarētu visus izaicinājumus. Paldies, Mirandas kundze! señor eh, presidente felicitar en primer lugar al señor cortés lastra en este. vispirms jau apsveicu kortesu lastras kungu. Mēs eh, integratīvo pieeju ekonomiskai, sociālai un teritoriālai attīstībai Latīņamerikā atbalstām, bet mēs neizteiksimies par priekšlikumu, kurā uh, iegūtās tiesības attīstīties tiek apšaubītas. Mēs Latvijā-Amerikā saskatām e, ļoti lielu izaugsmi un būtisku progresu, bet tas vēl nav pietiekami, lai uh, apkarotu nabadzību un atstumtību. Ir jāņem vērā, ka Latīņa Amerikas tautas e, ir jāatzīst un tās ir jāatbalsta. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Ferreras kungs! Presidente, é na América Latina que se dão hoje alguns. Sēdētāji kungs, Latīņa Amerikā mūsdienās. Uh, ir ļoti lielas sociālās pārmaiņas. Gadsimtiem, gadu desmitiem ilgi tur bija liberālisms ar dramatiskām sekām. Dažās valstīs tagad mums ir pirmie soļi uz sociālo taisnīgumu un izaugsmi. E, izaugsmes procents ir labs, tīpaši ņemot vērā globālo krīzi Un eh, tāpat ir progress sociālo tiesību jomā. Tomēr ir diezgan daudz trūkumu un nepilnību, kurus nedrīkstam pamest neievērotus. Tāpēc mums ir jāpārvar jauni izaicinājumi sadarbojoties attīstībai. Ir valstis, kurām ir pienācis laiks attīstības eh, politiku pārkārtot. Mums eh, vajadzētu šeit tie tiesi ekonomisku politikas eh, procesus eh, eh, vērtēt pēc nacionālajām situācijām un respektēt arī tautu tiesības. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz cilvēktiesībām mm, saistībā ar ziņojumu, kuru mēs dzirdējām. Tas ir ļoti nozīmīgi. Eh, lai eh, slēdzot katru vienošanos, eh, pirmkārt orientētos uz cilvēktiesību jautājumiem, jo cilvēktiesības ir jāaizsargā. It īpaši tas attiecas uz tādiem gadījumiem, ja ir runa par gadījumiem, kad kādā valstī tiek pārkāptas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Es, piemēram, domāju par Kolumbiju, kad to Šelrots jau vairākus gadus Bolīvija atrodas ap, izmeklēšanas apcietinājumā. Saska saskaņā ar pašreizējo Bolīvijas likumdošanu e, tā tam nevajadzētu turpināties, tomēr viņš netika atbrīvots. Tas nozīmē, ka godīgas procedūras netiek ievērotas, tāpēc es lūdzu atbilstīgās Eiropas Savienības instances panākt, lai labāk tiktu ievērot cilvēku tiesības. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Jaroslavs Paška. Paldies! Latīņamerika ir e, reģions, kur e, e, kas attīstās arvien labāk un labāk. Šeit ir vairāk nekā 180 miljoni iedzīvotāji, kuri tomēr joprojām dzīvo zem nabadzības robežas. Tāpēc mums ir nepieciešams eh, attīstības ekonomikas specifiskie aspekti jāievēro. Šodien mēs runājam par jauno komisijas eh, projektu attiecībā uz muitas preferenču ievērošanu un šo te reģionu, eh, ko tas varētu negatīvi ietekmēt. Tāpēc šo priekšlikumu vajag vajadzētu pārveidot. Esmu pārliecināta par to, ka izmantojot piemērotu politiku, kas būtu sasaistīta ar uh, materiālo palīdzību, mēs varētu arī turpmāk eh, pozitīvi atbalstīt Latīņu Amerikas tālāko attīstību. Paldies! Nākamais! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Latīņamerikas nacionālās ekonomikas eh, ekonomiskā krīze skāra mazāk. 2012. gadā mēs pat varam runāt par 4,5% izaugsmi. Tomēr par spīti visām prognozēm šajā reģionā 180 miljonu cilvēku dzīvo zem nabadzības robežām. Un joprojām mums ir daudzas valstis ar vislielāko disbalansu. Eh, te ir 25 slēpšanas slepkavības uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Tas ir viens no pasaules vardarbīgākajiem reģioniem. Eiropas Savienība sniedz ne tikai vislielāko palīdzību, bet arī investē un otrais lielākais eh, atbalstītājs. Tāpēc šeit ir nepieciešams sniegt eh, tie, at, at, palīdzību tiesiskumam. Ir svarīgi atbalstīt arī MVU, lai būtu nodrošiniet palīdzība pašpalīdzībai un lai viss būtu veidots ilgtspējīgi. Paldies! Vai par šo te darbas kārtība punktu vēl kāds grib izteikties? Tā, komisāra kungs, tagad jums vārds. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsādātāji kungs. Šis ziņojums nāk klajā viss atbilstošākajā brīdī, kad ir jādefinē Eiropas Savienības sadarbības ietvers, kā arī um, mūsu galvenie uzdevumi attiecībās ar Latīņu Ameriku. Tas ir ievērojams devums diskusijās par ierosinātajiem finanšu instrumentiem, kā arī palīdzēs labāk definēt reģionu strateģiskā, strateģiskās prioritātes. Un to visu ņemot vērā, komisija uzskata, ka ziņojuma galvenie ierosinājumi atbilst mūsu nostādnēm un arī uh, vīziju par sadarbību ar Latīņu Amerikas reģionu kā jau referents norādīja, Latīņa Amerika ļoti daudzveidīgu valstu reģions, un uh, Šī daudzveidība attiecas arī uz valstu vajadzībām. Pēdējo desmit gažu laikā mēs piedzīvojam ievērojamas ekonomiskas svārstības. Daudzām valstīm tagad ir eh, pieejami līdzekļi, ar kuriem tās var veidot uh, nacionālās attīstības plānus, bet uh, vairākas attīstības valstis pauda vēlmi pāriet no nabadzības mazināšanas programmām uz sadarbības programmām. Un tieši to mēs uh, saucam arī par Agenda for Change stratēģiju. Un mums ir uh, jākonsolidē uh, nedaudzie resursi tajās vietās, kur tie ir vajadzīgi visvairāk un kur ar tiem var panākt visvairāk. Tas nozīmēs, ka uh, visveiksmīgākās uh, attīstības valstis uh, Uh, izstāsies no līdzinējiem sadarbības instrumentiem, un mēs uh, balstīsim turpmākās attiecības uz uh, investīciju projektiem, tostarp arī reģionālām programmām, kur tiks ņemta vērā arī līdzinējā pieredze. Lai papildinātu attiecības ar jaunajām valstīm, mēs rēķinamies arī ar ierosināto partnerības instrumentu, uh, kas eh, palīdzēs eh, panākt mūsu uzdevumus eh, labākā līmenī. Tāpat arī komisija vēlas atvēlēt ievērojama daļu līdzekļu Latīņu Amerikas reģionam attīstības instrumenta ietvaros, kas apvienos sevi vairākus dažādus ārējās sadarbības instrumentus un programmas. Uh, un tas ļaus pievērsties katram atsevišķam reģiona dalībniekam un uh, ievērot Eiropas Savienības apņemšanos sekmēt attīstības politiku, kas arī ir norādīts ziņojumā. Stratēģija definēšanas procesā galvenās prioritārās jomas, kas norādītas ziņojumā, lielā mērā atbilst arī komitejas priekšlikuma 4b papildinājumā definētajiem punktiem. Eiropas Savienība turpinās savu apņēmību sadarboties ar Latīņu Amerikas reģionu, un šis reģions ir ievērojami pieaudzis. Tas ir uh, mainījies uh, no uh, solidaritātes palīdzības saņēmēja uz līdzvērtīgu partneri, un uh, mums ir jākoncentrējas uz efektīvu sadarbības stratēģiju veidošanu ar katru atsevišķu Latīņu Amerikas valsti. Un eh, šajā procesā Eiropas komisija rēķinās ar parlamenta atbalstu, un mēs ceram, ka arī parlaments par svarīgām izvirza eh, daudzas no mūsu prioritātēm un uz, uzdevumiem, ko mēs esam definējuši attiecībā uz eh, attīstības sadarbības instrumentu. Uh,